Tas mainīs lietu stāvokli un samazinās šo atšķirtību starp vīriešiem un sievietēm. Paldies komisāram! Tas arī ir viss par šo jautājumu. Balsojums rīt 12. Un tagad pārējiem pie jautājumu par stiprināto Eiropas Savienības iekšējo solidaritāti patvērumu jomā. Triamta Filetes kungs ir šeit, komisāra kungs, prezidents, dāmas un kungi, sarunas par kopīgo iekš... patvērums sistēmu ir ieilgušas, un pat labam ir zināms progress, taču gribu teikt, ka tas rezultāts nebūs tāds, kādu mēs to vēlējāmies. Protams, ir pozitīvi soļi, pozitīvi rezultāti, taču šis process laikam būs pakāpenisks. Mēs gribam dot skaidru signālu dalību valstīm un komisijām, kādi ir mūsu mērķi un kāda ir mūsu vēlmes. Mēs gribam solidaritāti šajā jautājumā. Šajā tekstā mēs esam to praktiski īstenojuši, lai cilvēki saprastu, kas ir solidaritāte praksē starp dažām dalību valstīm. Tagad mēs gaidām, lai komisija virza dažādus priekšlikumus, lai mēs varētu izpildīt šīs prasības, kas faktiski jau sākās 1999. gadā. Gribētu uzsvērt sekojošo visiem parlamentā. Gribētu pateikties parlamentam par sadarbību. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Papa Nikolau kungs. Vienu minūti, lūdzu. Aizstapulī, kirjā proedrē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mana politiskā grupa proti e, Eiropas tautas partija un arī Holmājers kundze kā ēna referente saka paldies referentam par šo ļoti labi izstrādāto ziņojumu. Arī es pievienojos šiem apsveikumu vārdiem. Un gribu uzsvērt to, ka diskusijas ir bijušas ļoti nozīmīgas. Nozīmīgi bija diskutēt un uh, sastādīt šo ziņojumu. Vienlaikus tiek. Uh, virzīts arī sarunas par patvērumu meklējumu kopīgo pakotni. Darbam jātiek noslēgtam līdz gada beigām, un šis ziņojums tagad mums dod iespēju ļoti atklāti pateikt, kāds ir mūsu viedoklis un izteikt priekšlikums. Tādēļ es domāju, ka šis ziņojums arī pēc sarunu noslēgšanas būs tāds kā atskaites punkts, un to uzsver arī jau referents. Ir noteikts problēmas um, Eiropas patvēruma kopējā pakotnē, ir nepieciešama solidaritāte, um, ir nepieciešama augsta aizsardzības pakāpe. Tas viss tiek pieminēts ziņojumā un gribu vēlreiz pateikties referentam un pateikties visām politiskajām grupām, kas ir kopā strādājušas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Romeva Irueda. Paldies! Es gribētu pateikties ziņotājiem jo ziņojumā ir skaidri uzsvērts, ka kopējā patvērums sistēma ir jāstrādā nopietni, lai tā varētu funkcionēt. Jautājums par to, cik cilvēki iet bojā, mēģinot pārvarēt vidusjūru vai pa citiem ceļiem, tas visu laiku aug. Un tā kā trūkst konkrētu soļu, lai situāciju risinātu, tas situācija tikai pasliktina. Un, piemēram, tādā valstī kā Grieķijā situācija ir visai katastrofāla. Šeit ir nepieciešama dalību valstu solidaritāte no cilvēktiesību viedokļa. Tā ir mūsu kolektīvā politiskā atbildība lai dažas dalību valstis varētu pārvarēt šo situāciju un daudz priekšlikumu ziņojumā, manuprāt, ir ļoti vērtīgi. Paldies Ramēra kungam. Mēs esam Kusaviča kundze. Nākošā runātāja tad Masesko kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Problēmas ar patvērumu meklētājiem Eiropas Savienībā ir tāds ļoti delikāts jautājums. Pastāv vēl zināmas atšķirības starp dalību valstīm patvēruma piešķiršanas procedūrā un tās varēs atrisināt tikai tāda plašāka solidaritāte. Um, izveidojot Eiropas patvērumu atbalsta biroju, mēs paudīsim solidaritāti. Rumānija ir sapratusi, ka sadarbība ir absolūti nepieciešama, nepieciešama ar tām valstīm, kurās tiek iesniegti patvērumu pieprasījumi, pieprasījumi. Arī Rumānijā tādi tiek iesniegti, bet mēs saprotam to, ka mums ir jāsadarbojas ar tām valstīm, kuras saskars ar plašāku migrantu plūsmu. Ir nepieciešama līdzekļi, lai labāk pārvaldītu šo situāciju un uh, risināt to visu labā. Paldies! Paldies nākošā runātāja Flasikovas kundze. Paldies priekšsēdētājas kundze. Eiropas uh, Savienība ir uzņēmusies saistības līdz 2012. gada beigām noslēgt darbu pie Eiropas patvēruma uh, kopējiem principiem. Ir nepieciešama vienāda, e, nepieciešam vienāda e, risinājuma, vienādi juridiskie panti, kas atbilst starptautiskai sistēmai. Šī sistēma kopumā ir jāpilnveido. Migrācijas plūsmas pārsvarā ir jauktas, tajās parasti ir dažādi uh, uh, cilvēki šīs migrācijas plūsmas visbiežāk ir jauktas, ietverot migrantus, patvēru meklētājs bēgļus un neaizsargātas personas, piemēram, nepilngadīgos vispāvadoņu. Un dalību valstīs, piemēram, uh, situācija ir tāda, ka. Uh, nav eh, iespējas apstrādāt pat visus patvērumu meklētāju eh, pieteikumus. Mums ir jā, arī jāmeklē vienoti noteikumi, mums ir jāstiprina uzticība un ir nepieciešama tehniska sadarbība. Šī tehniskā sadarbība jāpadziļina. Paldies! Paldies nākošu runātāju Tūnu un Hoinstein kundzi. Um, Paldies! Mēs visi apzinām Mēs kādas problēmas ir Itālijā, Lampedūzā, Grieķijā, Maltā, citās valstīs, vidusjūrā. Bet mēs daudz nerunājam par Austrum Eiropas kaimiņu valstīm. Kopā visas šīs problēmas ir ļoti liels izaicinājums. Mums Eiropas Savienībā nevajadzētu būt šādam dalījumam starp Dienvidu Eiropas problēmām, Ziemeļa Eiropas problēmām. Mums ir viena kopīga politika, un man prieks redzēt, ka mēs runājam par Eiropas solidaritāti kopumā. Mums ir nepieciešama kopīga robeža apsardze, ja tāda mums būtu, tad mēs varētu ar cieņu izturēties pret šiem cilvēkiem visur, palīdzēt viņiem dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Paldies, Paškunds! komisāra kungs. Migrantu skaits arvien vairāk pieaug kopš arābu pavasara, un līdz ar to kopējā patvēruma politika ir kļuvusi arvien svarīgāka. Dienvidu dalībvalsts ir, kļu, eh, ir viss tiešāks karts, un tās ir rēģējušas. Tās vēlas, lai nastas tiktu taisnīgāk sadalīts arī eh, citām dalībvalstīm, taču uh, vienkāršais risinājums nevienmēr dod gaidīto ieguvumu. Migranti e, ierodas Eiropā cerībā šeit eh, atrast labākus dzīves apstākļus, viņi zina, ka bijušās koloniāla varas eh, šeit atrodas, viņi zina to valodas un cer šādi integrēties. Taču vai tie ir alžīrieši vai indieši, vai tie runā franču vai eh, angļu valodā, vai tie dodas uz Igauniju vai Rumāniju. Ja tā tad tie dodas uz Igauniju vai Rumāniju, tad eh, valoda barjeri ir ļoti nopietna un integrācija eh, teju neiespējama lai šo problēmu risinātu, viņiem būtu jodod izvēle kurā valstī tie vēlas integrēties un dzīvot. Paldies par uzmanību. Paldies, un tagad vārds Mikolā Šika kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdz kundze, darbie kolēģi, komisāra kungs, priekšsēdes kundze. Eiropas Savienības vienotā politiskā patvēruma sistēma, to ir plānots uh, pabeigt tās izveidi līdz 2012. gadu beigām. Un tā būtu jauna sistēma, e, kas sev ietvert visu dalību valstu vienošanos. Izprotu tās dalību valsts, kuras saskarās ar intensīvu migrantu plūsmu īpaši no Ziemļāfrikas, uh, tās ir, piemēram, Itālija un Malta, <coughs> taču arī mana dalība valsts eh, saskaras ar, ar vien lielāku migrantu skaitu, kas uh, dodas uz Slovākiju ne tikai kā tranzītvalsts, tie vēlas Slovākijā apmesties uz dzīvi. Eh, lepojos ar Slovākijas panākto progresu. Mnemē apmeklēju politiskā patvēruma meklētāju namu, tur ir ļoti labi apstākļi, arī veselības aprūp un labas integrācijas iespējas. Izsaku cerību, ka šis ziņojums būs veiksmīgs. Paldies! Līdz ar to ir beidzies brīvo mikrofonu procedūru un vārds vēlreiz komisāram. Paldies! Priekšsēdus kundz godātie deputāti, vispirms vēlas pateikties Kriakos Triantafilides Eh, referentam un pāriem deputātiem, kas iesaistīti ziņojumu sagatavošanā. Eiropas komisija apsveic Eiropas parlamentu ieguldījumu ES eh, solidaritātes izveidē politiskā patvēruma jomā. Es priecājos redzēt, ka mūsu viedokļi galvenos jautājumos ir vienādi. Atbildīgai jāiet roku rokā ar solidaritāti solidaritātes nepieciešamība ir identificējušas visas mūsu institūcijas, praktiskā sadarbība, tehniskais atbalsts, koordinēta rīcība no EASO, tam visam jāiet rokrokās ar likumdošanas tuvināšanu. Visiem iesaistītiem ir jāsadarbojas ciešāk, ir jābūt godīgākam nastu dalījumam starp dalību valstīm Vēlos jums pastāstīt par komisijas vādošiem principiem uh, patvērumu politikas izstrādē. Pirmkārt, mūsu solidaritātes eh, rīcībai jābūt visaptrošanai un līdzsvarotai. Mēs nedrīkstam vienkārši cīnīties, apkarot neregulāro migrāciju, bet ir jānodrošina arī uh, uh, labu funkcionēšanu patvērumu sistēmu kopumā. Otrakārt, uh, politiskā patvēruma sistēmai eh, galvenie mēķi nav tikai krīzes apstākļi vai reakcija. Vislabāk ir integrācijas centiens atbalstīt dienu dienā. Solidaritāte ir arī turpmāk jāpatur mūsu uzmanības centrā. E, tā ir veiksmīgāka profilaktiskā darbība nekā e, krīzes apstākļu risināšanu. Martā komisija um, publicēja savu ziņojumu, uh, publicēs savu ziņojumu par šiem jautājumiem. Šoruden notiks eksperts sanāksme, gatavojot šo ziņojumu. Ziņojumā būs runa arī par divkāršu likumdošanu, kuras vietā mēs piedāvājam jaunu sistēmu patvērumu meklētāju pārvietošanai. Pat labam sistēma nedarbojas ideāli, tā rada nesamērīgu slogu uz dažām dalību valstīm, ņemot vērā to geogrāfisko situāciju, jāņem vērā arī citi apstākļi, kā ir nesenā pieredze parādījusi, dalību valsts, kurām nav ārēju robežu, tās arī var piedzīvot nesamērīgu patvērumu meklētāju pieplūdumu. Tiesa, uh, sloks ir nevienādi sadalīts starp dalībvalstīm un dažkārt tas ir neefektīvs. <clears throat> Šo problēmu risinās patreizējā reforma, nodrošinot arī lielāku harmonizāciju šī, šo pasākumu otrajā posmā. Mūsu sārunu un mūsu darba beigšana šajā jomā ir ļoti nozīmīga. Paldies! Paldies, līdz ar to šīs diskusijas ir noslēgtas. Pievērsīsimies nākošajam darba kārtības punktam. Tās ir kopākās uh, debates farmakovigilance. Uh, divi ziņojumi. Makavans uh, kundze. Grozījuma izdarīšana direktīvā un grozījuma izdarīšana regulā. Tātad uh, vārds Makavan kundzei četras minūtes. Paldies, priekšēdas kundze.